un balsosim rītdien pulkstens 12. Nākamais darba kārtības punkts ir Krāca Cagaropulu kundzes ziņojums. Tas attiec uz Eiropas ilgtermiņa investīciju fondu. Jāsaka, ka mani iepriecina tas, ka mēs strādājam šodien ļoti produktīvi un uh, Krācas kundze varēs uzstāties arī nedaudz ātrāk, un varbūt, uh, ja jums nekas nav pretī sākumā, jūs varat uh, uzstāties ar savu runu, komisārs kundze, jo Kratas kundze šķiet vēl nav ieradusies. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Šodien es esmu eksperta par daudziem jautājumiem, arī par šo godātie deputāti. Komisija 2011. Eh, gada aprīlī pieņēma pirmo vienotā tirgus aktu, un tas bija viens no būtiskākajiem soļiem, lai varētu atjauniet mūsu uzņēmumu konkurētspēju. Un tagad uh, ir jāskatās, kā šis akts patiešām ir darbojies, un mēs esam sasnieguši daudzus mērķus, un patiešām esam apņēmības pilni turpināt iedvest jaunu dzīvību Eiropas tautsaimniecībai. Mums ir jāsaprot, ka finanšu Taču šāds fonds varētu eh, radīt eh, dzinēju spēku investīcijām un izaugsmai Eiropā. Tas Eiropas Savienībā, protams, ir nepieciešams, to saprot pilnīgi visi. Eiropas uzņēmumiem ir grūti finansēt izaugsmi, tas ir ļoti sarežģīti un ir arī daudz uzņēmumi, kas nav eh, kotēti akciju tirgos. Arī infrastruktūra šeit ir no svara, lai varētu uzlabot izaugsmi Eiropā. Katru gadu 100 līdz 150 miljārdu eiro tiek investēti Eiropas infrastruktūra projektos. Protams, dalība valsts viens pašs nevar šo finansējumu piesaistīt, tādēļ ir jābūt investīcijām. Arī privātajam sektoram ir jāpalīdz, ir jāpalīdz arī nekustamajiem īpašumiem, un eh, tur ir nepieciešama apmēram 300 miljārdu eiro katru gadu. Bet, protams, ir jāfinansē arī reālā ekonomika, reālā tautsaimniecība, bet pagaidām finansējums ir ļoti fragmentēts un ir grūti. Mm, panākt tādu līdzvērtīgu finansējumu sadalījumu. Līdzekļi ir pieejami, jāsaka, Eiropas Savienībā ir viens no augstākajiem noguldījuma līdzekļiem, bet šie līdzekļi atrodas kaut kur bankās un netiek ieguldīti ekonomikā, nesilda to tā teikt. Mums ir jāveicina tāda struktūra, kas veicinātu kapitāla piesaisti, arī investīcijas um, ar ilgtermiņa nozīmi, lai projekts varētu finansēt pietiekami lietpratīgi. Tagad desmit dalību valstīs ir attiecīga likumdošana, kas var uh, atļauj izmantot šādus ilgtermiņu investīciju fondus. Un jāsaka, ka uh, ir citreiz 50 dažādu versiju, no kurām izvēlēties, un uh, tas, protams, izvēle tikai apgrūtina uh, EIF noteikti būs pietiekami veiksmīgs instruments, lai varētu atvieglot investīcijas ilgtermiņu projektos, kas mums ir nepieciešama kā svaigs gais. Barņē kunga vārdā komisija vēlas pateikties par to smago darbu, ko ir veikusi Krācas kundze un ēnu referenti strādājot pie šī priekšlikuma. Ir uh, atrisināti ļoti daudz tehniski jautājumi, tas ir noticis gana naski, un mēs ceram, ka arī parlamenta mērķis ir veicināt ilgtermiņa investīcijas. Tas uh, ir iespējams pateicoties mūsu sadarbībai tādā labā kompromisa garā. Mums ir viens un tas pats mērķis atjaunot izaugsmi Eiropā. Mums ir arī jāmobilizē e, noguldījumi, lai finansējuma segums būtu pēc iespējas plašāks. Te ir jārunā par vairumtirdzniecības investoriem un arī par privāto sektoru. Un eh, fondi tiek izmantoti, pielietojot vienotu normu kopumu, piemēram, kā tas notiek runājot par Eiropas investīciju fondu. Es domāju, ka piedāvātais aptvērums ir ļoti pareizs, un ja mēs runājam par MVU, kas nav kotēta akciju tirgos, tad viņiem, protams, ir vēl daudz vairāk grūtību nekā lieliem uzņēmumiem. Mums Eh, nevajadzētu arī eh, pazaudēt no acīm galvenos mērķus, kur uzņēmumu varētu eh, veikt šāds ilgtermiņa investīcijas. Mēs nedrīkstam aizmirst arī multilaterālos uzņēmumus, piedāvājot iespējas mazākajiem. Ņemot vērā to, ka mēs vēlamies veicināt investīcijas Eiropas ekonomikā, mums ir jāizvirs pietiekami realistiski mērķi un jāgarantē, lai visi likumi sas būtu saskaņoti ar starptautiskajiem nolīgumiem. Tātad komisijai ir um, jāizvērtē katrs atsevišķais gadījums. Parlamentam ir uh, jāstrādā pietiekam ātri, lai pieņemtu šo uh, likumdošanas tekstu, jo tas noteikti nāks par labu izaugsmē. Diskusijas padomē norisinās auglīgi un domāju, ir patiešām uh, pamatoti iedomāties, ka jau rudenī varētu uzsākties trialogs. Un es domāju, ka visi, kas kaut kādā veidā ieguld savu ārtavu Eiropas ekonomikas izaugsmē, arī to sapratīs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies komisāras kundzei. Krāca Cagaropuls kundze vēl joprojām nav ieradusies, tādēļ varbūt došu viņai eh, nedaudz vairāk laika beigās. Tādēļ uh, tagad uh, došu vārdu Kalfinkungam. Lūdzu. Уважаеми господин председателю. Godātais priekšstādātāja kungs, komisārs kundze. Budžeta komiteja uzskata, ka šis priekšlikums par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem ir eh, lielisks tas sniegs ieguldījumu Eiropas Savienības reālajā ekonomikā, īpaši šajā posmā, kad valsts finansējums nav pietiekams. Budžeta komiteja nāk uz klajā ar dažām rekomendācijām. Pirmkārt, dalībvalstis neparēdz papildu noteikums šiem fondiem. Otrakārt, Šie fondi nepiedalās tirgus atvesinātajos instrumentos, un treškārt ir jānorāda piedalīšanās uh, instrumentos, lai būtu skaidrs, vai tie runa par valsts finansēm vai ne. Un pēdējais, ko gribu sacīt, ir jāspēr soļi, lai nepiedalātos tādos instrumentos, kas izvairās no nodokļu maksāšanas. Paldies! Dank, Paldies Kalfina kungam. Tagad uzstāsies runātāja grupu vārdā. Pirmā Lulingas kundze. kas eh, kopīgi ar eh, Grēslas kundzu un Landsbergi kungu ir eh, šeit ļoti daudz darba paveikuši. Mikrofonu. Jūs ieslēdziet mikrofonu. Maš pārstu. <laughs> Priekšsēdētāja kungs, paldies. Esmu gandarīta par komisijas priekšlikumu un par Kracas agropūlu ziņojumu. Es esmu iesniegusi pavisam nelielu grozījumu manas grupas vārdā. Es uzskatu, ka neapšaubām Eiropas parlaments varēs atbalstīt šo grozījumu, tajā paredzēta iespēja, ka šie fondi varētu būt par apakšfondiem, citiem alternatīviem ieguldījumu fondiem, kā atgādināja komisārs Kunze. Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fonds ir, fondiem mērķis ir paredzēt ilgtermiņa ieguldījumus no vienas puses un no otras puses veicināt finansējumu reālajā ekonomikā. Taču neļausimies ilūzijām šiem fondiem nebūs jēgas, ja tiem nebūsim paredzējuši pietiekuši lielu elastību un piesaistīšanas spēju. Tieši to es ierosinu ar savu grozījumu. Tas paredz, ka šie fondi varētu būt par daļu citiem alternatīviem ieguldījumu fondiem. Kāpēc man šis punkts ir svarīgs? Tāpēc, ka šāda iespēja paredz elastību, uh, samazināt uh, izmaksas, līdz ar to uh, šie fondi kļūst interesantāki, piemēram, ilgtermiņa eh, ieguldītājs uh, var savus likvīd, lik, aktīvus pārskaitīs uz citu fondu, un tas var nākt par labu uzņēmumam. Līdz ar to var ietaupīt finanses. Tie tā var izvairīties no izmaksām, kas saistītas ar pilnīgi jaunu fonda izveidi. Šīm grozīmām, kā sacīju, ir tas labums, ka tas var veicināt uh, procesus, kaut arī tas nav pārāk revolucionārs. 2011. gadā tika pieņemta direktīva par um, utic. Tas minēts 1, 2 un 49. pantā. Tas nekādā veidā neietekmē uzraudzību, ko īsteno uh, iestādes un arī netiek eh, vairāk aizsargāti ieguldītāji. UTICS direktīvā ir paredzēts, kā daļas skata uzraudzības iestādes investīcijas politikas ietvaros. Šī grozījuma galvenā nozīme slēpjas tajā faktā, ka arī Grieķijas finanšu ministrs atbalsta uh, šādu iespēju, ka ieguldījuma fonda varētu būt daļa no citiem fondiem. Tātad būsim pragmatiski un konkrēti noskaņoti. Paldies! Paldies, Lulīngas kundzei! Tagad Elka Drāvikungs, trīs minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, dargie kolēģi. Patiešām pašā sākumā gribēju pateikties referentes kundzei par labu sadarbību. Tas pats jāsaka arī maniem kolēģiem, ēnu referentiem. Sociāla demokrātu grupā mēs uzskatām, ka šī vienošanās ir laba. Uh, lai varētu e, finansēt ilgtermiņa investīciju projektus. Tas patiešām ir ļoti nozīmīgi. Jāsaka, ka Eiropai ir nepieciešama vismaz 100 miljārdu eiro, lai sasniegtu 2020. gadu mērķus, kaut vai infrastruktūras transporta un enerģētikas jomā. Mēs zinām, cik sarežģīti ir uh, saņemt finansējumu šajā jomā. Un jāsaka, nākamajā sasaukumā mums būs lieli mm, izaicinājumi, lai varētu sekt šo finansējumu trūkumu. Un jāsaka, ka 2010. gadā uh, apmēram 34 miljardi tika piesaistīti tādā veidā. Eiropā uh, atšķirībā no ASV infrastruktūras projektu finansējums par 70% ir atkarīgs no banku kredītiem, un eh, bankas ļoti um, rūpīgi eh, vērtē to, kā atbilst dažādām kapitāla prasībām un arī rūpīgi izvērtē to, cik maksāt spējīgi ir šie MVU grieķu, itāļu, spāņu uzņēmēji saskars ar lielām grūtībām, lai saņemtu aizdevumu apmēram 34% gadījumu, viņiem ir iespējas to saņemt, un Vācijā, piemēram, tie ir 87% gadījumu. Nu, un tad viņiem ar, uh, līdz ar to ir arī daudz grūtību panākt ekonomisko atveseļošanos. Bet gribu pateikt, ka šis priekšlikums ir uh, svarīgs solis uz priekšu un. Uh, ir jāievēro arī dažādas kvalitatīvas prasības, un ja tiek runāts par institucionālajās investīcijas, ir iespējamas, bet ir jādomā arī par uh, noguldītāju drošību, eh, lai viņi varētu atsaukt uh, eh, savus investīcijas, lai viņi savu aizdevumu varētu atsaukt, ja, piemēram, pastāv uh, projekta izgāšanās risks. Un, protams, fondam ir jāatbilst konkrētiem noteikumiem, ja tiek runāts par ilgtermiņa aktīviem, eh, par to, kādos uzņēmumos ir iespējams investēt, vai tie būs eh, infrastruktūras projekti vai eh, ilgspējīgas enerģijas projekti, kā naudu sadalīt, lai izvairītos no riska. Un, protams, nevajadzētu līdzekļus piesaistīt tādiem projektiem, kas jau tā saņem pietiekam daudz līdzekļu. Un es gribēju teikt, ka mums ir jācīnās arī pret nodokļu paradīzēm, bet mēs savu darbu šajā lauciņā esam paveikuši. Tagad ir padomas uh, laiks ķerties tam klāt. Paldies Elka Drāja kungam un tagad uz trim minūtēm Debaker kungs. Thank you, well, uh, Paldies, priekšstādātā kungs, komisārs kundze, labvakar! Domāju, ka šis ir ļoti svarīgs priekšlikums un Krīze ļoti smagi skāra uzņēmums, tiem bija grūti piesaistīt pietiekam daudz finansējumu. Es pat arī sagatavoju iniciatīvas ziņojumu par MVU, lai varētu palīdzēt tiem piesaistīt finansējumu. Un mēs esam paši pārliecinājušies savām acīm, ka krīze, eh, ko radīja bankas, kas atradās lielās naudas grūtībās, uh, tagad ir skārus arī citas tautsaimniecības jomas. Mums ir jāparūpējas, lai varētu piesaistīt pietiekam daudz finansējumu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa projektiem. Un, ja valdībām ir finansiāls grūtības, tad, protams, ir grūti īstenot līdz beigām šādus projektus, tos pilnveidot. Un ir jābūt tādam grūdienam, lai projekti varētu attīstīties, lai tie varētu plaukt, lai būtu pietiekam daudz fondu. Un mēs arī teicām, kā šos fondu līdzekļus varēs izmantot. Ir jāaktivizē arī noguldījumi, pateicoties institucionālajiem noguldītājiem, lai varētu vieglāk uh, finansēt ilgtermiņa projektus, piemēram, ceļot skolas, uh, transporta projektos un tā tālāk. Thank you Un uzņēmumiem ir eh, jāizpild dažādas prasības, bet mēs vēlamies, lai kapitālu būtu iespējams vieglāk garantēt un Tādā veidā varēs arī finansējumu labāk diversificēt, nebūs tikai viens avots. Protams, tam ir nepieciešams arī privātais sektors. Ir jāpiedāvā iespējas dažādām privātām investīcijām, ir jāvalda labai investīciju gaisotnei, un privātajiem investoriem ir jābūt iespējām arī finansēt dažādus projektus, tādā veidā veicinot izaugsmi. Protams, mums ir jādomā par dažādu problēmu atrisināšanu, ir jābūt pietiekam augstam elastības līmenī, ir jāgarantē, lai šis fonds varētu uh, piedāvāt pietiekam lielu stabilitāti un piesaistīt uh, dažādus investorus. Mums ir arī jākonstatē, ka ņemot vērā dažādu likumdošanu, ko pēdējo piecu gadu laikā esam pieņēmuši parlamentā, mēs neesam padomājuši par pietiekamu stabilitāti un institucionāliem investoriem aizvien grūtāk ir piedalīties šādos projektos. Līdz ar to Eiropas komisiju vajadzētu mudināt uh, domāt, kā radīt labāku, draudzīgāku investīciju klimatu, lai investori varētu finansēt reālo ekonomiku. Kolēģi, debakera kungs, es jau jums. Uh, dodu zīmes, lūdzu, lūdzu, runājiet nedaudz lēnāk, jo tulki izmisumā man rāda zīmes, ka jūs runājat pārāk ātri. It's okay. Tikai vienu teikumu saka Debakera kungs angļu valodā. Nākamajai komisijai vajadzētu padomāt, kā labāk aizsargāt institucionālos investorus, lai viņi arī varētu uh, labāk konkurēt tirgu, nonākt tajā uh, finansēt dažādus projektus, un tad, kad šis priekšlikums būs noslēdzies, tad mēs varēsim domāt par reālās ekonomikas stabilēšanu un jaunu darba vietu un izaugsmas radīšanu. Paldies! Paldies, Debakera kungs! Es mēģināju jūsu runas plūdus nedaudz pārtraukt. Es zinu, ka arī Holandes liberāļi domā, ka viņus sapratīs visā um, kontinentā, nu, bet, ja jūs runājat tik ātri, tad uh, tulki nespēja jūs iztulkot. Kamala kungs zālē neredz, tādēļ tagad došu vārdu Stalienu kungam uz trim minūtēm. Mulțumesc, domnule președinte. Acest... Paldies, priekšsēdētāji. šis regulējuma projekts atbilst reālajām ekonomikas un tirgus prasībām attiecībā uz Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem. Bankas, kam ir, demi, kam ir dominējošā pozīcija, vēlas izmantot ilgtermiņa apstākļos, ieguldīt ilgtermiņa apstākļos, kaut arī tās prot darboties arī īstermiņa apstākļos. Turklāt finanšu iestādes, kurās darbojas tikai profesionāli ieguldītāji, arī to uzskatītu par svarīgu instrumentu. Taču ir paredzēts, ka var piedalīties arī mazie ieguldītāji. Tātad viņiem šeit ir paredzēta šāda īstena iespēja. Tāpēc ir jāuzskata, kā Eiropas ilgtermiņa ieguldījuma fonda ir veiktīgs risinājums, tas arī uzskatāms par progresīvu risinājumu attiecībā uz eh, finanšu ienākumu sadalījumu. Un arī šādi tiek nodrošināta uh, noteikumu ievērošana, lai nebūtu interešu konfliktu. Ziņojumā ir paredzēta šāda preventīva pasaukuma un tas uzskatāms par svarīgu solis priekš, tāpēc balsošu par šo ziņojumu. Paldies Stolijan kungam, tagad Tomašičs kundze. Pusotru minūtu. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Paldies priekšsēdētāji. Runājot par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem, to galvenā uzmanība tiek vēr, vērsta uz ilgtermiņa uh, attīstības uh, mērķiem dalībvalstīm, tad es to aizmirstu. Cilvēki parasti domā īstermiņā. Turklāt daudzām dalībvalstīm šai ziņā nav nacionālās stratēģijas, tāpēc tās ir nonākušas uz sabrukuma robežas. Pilsoņi gaida uh, lai politiskā elite apzinātos nopietnās problēmas, taču tikmēr šie fondi padarīs iespējams ilgtermiņa ieguldījums. Mums jāizveido atbilstoši apstākļi ieguldītāji. Mums ir jācīnās ar korupciju, jāuzlabo fiskālā, nodokļu politika un jāuzlabo caurskatāmību Tā būs īstenā garantija tam, ka Eiropas ekonomika nonāks uz pareizā ceļa. Paldies! Paldies, Tomašičs kundzei! Neviens nav pieteicies izteikties brīvā mikrofona ietvaros, tādēļ nekavējoties dod vārdu Malstrēms kundzei. Well. Uh, Paldies par šīm svarīgajām debatēm un, protams, ka visus komentārus nodošu komisāram Barņē. Šo priekšlikumu jau mēs ilgi esam gaidījuši, jo e, šie noteikumi attiecās uz ilgtermiņa investētājiem, kam būs iespēja darboties ar tādiem līdzekļiem, kas tieši ņem vērā šo ilgtermiņa aspektu, piemēram, infrastruktūras programmas, e, tāda projekta, kur nepieciešams liels investīcijas ilgtermiņā, varbūt e, jaunajos uzņēmumos, mados vidējos uzņēmumos un arī uh, un arī nekustamā īpašumā, kas jau ir vienmēr bijis būtiski svarīgs investīciju aspekts. Tas ļaus uzlabot eh, finansiālo veselību, radīs papildus darba vietas un izaugsmi, un tieši tāpēc ir tik svarīgi, ka šis dokuments tiek pieņemts un mēs to varam uzņēmumiem nodot pēc iespējas ātrāk. Kā jau teicu, šis ir pirmais solis, bet ir ļoti svarīgs solis un ceru, ka rīt jūsu balsojums šūtos šo ārkārtīgi svarīgo signālu un ceru, ka pavisam drīz mēs e, jau nākošā gada sasaukuma sākumā varēsim panākt e, vienošanos un līdz ar to arī paldies. Paldies, Malstrēms kundzei. Esam noslēguši debatas. Balsosim rīta pusdienas laikā 12.00. Rītdien mēs tiekamies pulkstens 8.30. Pēc tam strādāsim līdz 5. un jūs ar darba kārtību varat iepazīties mūsu tīmekļa vietnē. Gribu pateikties jums, komisārs kundze, jūsu dienestiem, abām kolēģiem.